Meine Damen und Dāmas un kungi deputāti, paldies par e, godīgo attieksmi, ar ko jūs uzdevāt šos jautājumus, un arī par konkrētību. Mm, mani dziļi iespaido jūsu plašās zināšanas un jūsu uh, enerģiskums aizstāvot šīs intereses eh, un kā jūs, eh, eh, jūs augstās prasības attiecībā uz komisijas darbu. Mums jādomā, kā mēs šīs daudzās arī atšķirīgās pozīcijas varētu tuvināt vai ņemt vērā visas. Un attiecībā uz jautājumiem, kas skar ne tikai vienu komiteju, es domāju, mums ir jārod veidi, kā varētu mūsu komisijas tātad darbā e, jūs, deputāti, e, no divām, varbūt trim komisijām pat e, saulaicīgi līdzdarboties šajā mūsu komisijas likumdošanas darbā. Tuvākie gadi parādīs, vai mums izdosies šis iedzīšanas darbs digitālajā jomā. Tas izdosies tikai tad, ja e, digitālā politika tiks eiropeizēta. Un ir šeit nepieciešams darbs likumdošanas jomā, standartu radīšanas jomā, bet es domāju, ka jūs būsiet kritiski un tomēr arī godprātīgi partneri man šajā darbā. Es daudz mācījos no jūsu jautājumiem, no jūsu gaidām, es centīšos tās izpildīt. Eh. Paldies! Eh, Mr. Liels paldies, Ietingeri kungam, arī par jūsu aicinājumu. Mēs noteikti ar Buzi kungu to pozitīvi uzņemsim un tagad došu vārdu Buzeka kungam viņa noslēguma vārdiem. Pirms noslēdzam uzklausīšanu. Liels paldies! Es vēlos no savas puses vispirms pateikties eh, visiem eh, Eiropas pilsoņu pārstāvjiem, kas šodien ir pulcējušies eh, šeit, pateicos NVU, pateicos arī mēdījiem, pateicos visiem, kas skatās un klausās šo sēdi arī internetā. Caur Eiropas parlamentu tīmekļa vieta. Man ir ļoti liels prieks, ka esam kopā. Liels paldies arī visiem Eiropas parlamenta deputātiem par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Liela daļa e, jautājumus uzdevā kultūras un itre komitejas e, deputāti. Mēs nekatreiz pieminējām e, komitejas nosaukumu, bet no nu, apmēram 30% bija un tad arī Jūra Libe komitejas sadarbības ar komitejām bija lieliska. Paldies par to. Vispirms varbūt man jāteic, ka mēs pateicamies īpaši jums. Uh, uh, komisāra kungs, eh, viceprezidenta kungs, pašlaik esat komisijas viceprezidents. Eh, jūs esat ļoti eh, veiksmīgs komisārs vīs enerģētikas jomā. Enerģētikas jautājuma eiropeizācija iespējams varbūt bija svārīgākais jūsu uzdevums piecus gadus atpakaļ, un jāteic, ka to esat veiksmīgi ticis galā. Un mums ir nepieciešama uh, nepieciešama šī pati veiksme arī informācijas sabiedrības, eh, komunikācijas, tīklu pakalpojumu un Trans-Eiropas eh, tīklu jomā. Es runāju tagad Ītra komitejas vārdā. Mēs jums vēlam gūt panākumus eh, turpmāko piecu gadu darba laikā. Man ir labas ziņas ITRE komitejas uh, kolēģiem. Nākamā uzklausīšana būs rītdien, 9 no rīta. Es domāju, ka tās ir jums labas ziņas. Un tad agri tiekamies, jo mēs tiksimies ar Maidas kungu, ir atbildīgs par pētniecību, zinātnu un uh, inovācijām. Un vēlreiz arī paldies manai līdzpriekšsadētājai Paldies par lielisko sadarbību. Pateicoties jums, uh, uzklausīšana, kas bija sarežģīta, bija ļoti veiksmīga. Un noslēgumā atvainojiet vēl brīdi. Vēlos pateikties no sirds, protams, Buzeka kungu, kungam un pateikties um, Eitingera kungam, paldies kolēģiem. Man bija arī liels prieks, ka šajā uzklausīšanā uh, izskanēja daudz balsis, 45, un uh, pārstāvot dažādas komitejas. Un esam nodrošinājuši tādu līdzsvaru starp jautājumiem, kas attiecas uz digitālās ekonomikas izveidi, gan kas attiecas uz digitālās sabiedrības izveidi. Tāds, tāda bija mūsu iecerē Un es domāju, ka tiešām ir izceltas eh, tēmas, kas attiecas kultūras daudzveidību, uz Eiropas radošumu, kas ir izaicinājums ilgtspējīgai attīstībai. Un tas ir ļoti izcelts, uzsvērts šodien un to augsti novērtējam. Un vēl eh, daži informācijas punkti lūdzu, ievērojiet klusumu zālē. Vēl dažas lietas. Vispirms vēlējos uh, norādīt, ka, kā jūs, jūs zināt, tad mēs tagad arī kopīgi komitejās izvērtēsim uzklausīšanu, tad uh, notiks koordinatoru sanāksme ITRE kultu komitejā uh, rītdien aizslēgtām durvīm 30. septembrī, otrdien no atvainojiet, saka priekšētāja pēc eh, vakarā no 6 līdz 7 ASP 1G3. Liels paldies arī priekšētājs eh, saka tulkiem par eh, ieguldīto darbu un ceru, ka šī sanāksme tiešām visiem bija ļoti interesanta auglīga. Liels paldies par jūsu klātbūtni! Mēs esam perfekti ievērojuši mums atvēloto laiku.